Pēdējais paziņojums šodien saskaņā ar reglamenta 216. punktu. Atbildīgās komitejas ir iesniegušas veselu virkni labojumi dažādiem tekstiem, kurus parlaments ir pieņēmis. Pirmajā gadījumā runa ir par investoru kompensācijas schēmām. Lūdzu, Izlasiet šos te labojumus, tie jums ir iesniegt rakstveidā jums izdalītajos dokumentos. Otrkārt, labojums ir arī regulā par tekstīlī nosaukumiem, marķējumu un dažādiem, dažādo izēvielu sastāvu. Sīkāku informāciju jūs varat izlasīt savos dokumentos saskaņā ar 216 panta 4. apakšpunktu šie labojumi tiks apstiprināti nevēlāk kā 48 stundas pēc to paziņojumu. E, šo, e, šos labojums ir iesniegus tātad atbildīgā komiteja, un tu, ar tiem varat iepazīties gan uz papīra, gan arī Eiropas parlamenta mājaslapā. Līdz ar to mani paziņojumi ir beigušies, un tagad varam pāriet pie darba kārtības šai plenārsesijai esat saņēmuši galīgo darba kārtību, darba kārtības projektu, ko 7. septembrī apstiprināja uh, politisko grupu vadītāji saskaņā ar reglamenta uh,